iebildumu. Ja nē, tad tas ir pieņemts. Our... Tagad varam pievērsties pirmajam tematam eh, šī vakar debatēs, runājot par cilvēku tiesību un tiesiskumu pārkāpumiem. Un Pirmais darba kārtības jautājums ir veltīts Irānai un pēdējā laikā konstatētajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Pirmajam došu vārdu Bēldera kungam uz divar pusminūte. Dankvēl. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šajā brīdī Irānas sludinātāja Juzefa Arahbarī liktenis atrodas Ajatolas Elkomēnī rokās. Tas ir uh, augstākais Irānas Islāma republikas garīgais līderis. Un šim sludinātājam ir piespriezt nāves sots ka vi, tādēļ, ka viņš it kā esot atteicies no islama, no reliģijas. Eh, nāves sots eh, viņam ir piespriests un īstenībā tas ir eh, pretrunā starptautiskajām tiesībām, Irānas konstitūcijai un starptautiskajām saistībām, ko Teherāna ir uzņēmusies. Homēnī izteikšanās varētu glābt šī cilvēka dzīvību, bet viņš joprojām neko nedara. Un Alkalī eh, joprojām eh, baidās par savu dzīvību, jo izskatās, ka viņa lieta varētu rezultēties briesmīgajā apugajā 2011. gada Ziemassvētkos. Kolēģi, padome, komisija Lūdzu, nepieļaujiet, eh, lai šis cilvēks tiktu sodīts ar nāvis sodu. Neatstājiet viņu likteņa varā mums ir jāvēršas pie Irānas iestādēm. Viens no Irānas žurnālistiem man vakar piezvanīja pa telefonu. Es vēl joprojām dzirdu viņas balsi. Viņa teica, kādēļ Eiropa klusē, jo Eh, Nadarhanī dzīve joprojām atrodas Ajatolas Komēnī rokās. Un mums Eiropas eh, institūcijām vajadzētu atrast pārliecinošu un cilvēku cienīgu atbildu uz šo urdošo jautājumu. Protams, ir arī jānorāda uz visiem eh, cilvēku tiesību pārkāpumiem Irānā. Paldies! Danke vēl, well, Mr. Belder. Man... Paldies, Beldera kungs, Veržjā kundze, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētā. Mēs šodien izskatām rezolūciju par Irānu saistībā ar steidzamības rezolūcijiem nu jau sesto reizi kopš mandāta sākuma, kopš sasākuma sākuma un trešo reizi kopš gada sākuma. Es uh, iesaistošajā rezolūcijā man tā ir atbalstām. Uh, Taču vēlreiz es gribu sacīt, ka jāparedz ir pasākumi cilvēktiesība aizsardzības jomā. Šeit parlamentā visur pasaulē vīrieši, sievietes, bērni tiek uh, aizturēti un apcietināti. Taču daudzās valstīs tas notiek pilnīgi bez kādas Eiropas Savienības eh, reakciju. Piemērs šodienas ar 26 gadus vecs tunisietis ir, Irānā tika sodīts ar nāves sodu. Un līdz beigām viņš eh, apgalvoja, ka viņš nav vainīgs, viņa tēvs arī to sacīja, taču 52 cilvēki tāpat ir notiesāti uz nāvi Irākā. Un runājot par Irāku, Eiropas parlaments pat nereiz nav balsojis par kādu rezolūciju kopš 2009. gada jūlija, dārgie kolēģi. Par to jūs varētu tikt tiesāti. Paldies, Veržijā kundze, Kretū kundze, lūdzu, paldies. Mēs atkal runājam par situāciju ar cilvēktiesībām Irānā. Tas norāda uz mūsu bažām par Teherānas valdības praksi, kas apspiež vardarbīgi iedzīvotāju pretošanos. Irānas valdības apspiešana visvairāk ir vērsta tieši pret bērniem, minoritātēm, sievietēm. Visas cilvēktiesību aizstāvju uh, Um, aktivitātes tiek nosodītas no Irānas puses. Startautiskā sabiedrība ir paud, paudusi savas bažas par cilvēktiesību situāciju Irānā. Irāna uz to ir atbildējusi uh, vēl vairāk apspriežot, apspriežot tās iedzīvotājus un ierobežot cilvēktiesības. Irānas varas iestādēm būtu jākļūst taisnīgākām un loģiskākām. Paldies! Paldies, eh, Bielan kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Prześladowanie. Paldies, priekšsēdētāji. Opozīcijas eh, izsakošana un cilvēku apvainošana tādēļ, ka viņi ir veikuši reliģiskus noziegumus, noteikti ir nosodāmas darbības. Azirda Hamets ir. Uh, Uh, notiesāts uz ieslodzījumu cietumā un 90 plētnes cirtieniem savas ticības dēļ, un nav nekādas, uh, nekāda pamatojuma šādam spriedumam. Tā valstīm vajadzētu izvirzīt arī ekonomiskas sankcijas pret Irānu, ņemot vērā to, kā šī valsts attiecas pret uh, cietumniekiem pārliecības dēļ. Tas pats attiec arī uz Juzefu Nadarkānī. Eiropas uh, uzņēmumiem vajadzētu veikt uh, spiedienu uz Irānu un tāpat vajadzētu izvirzīt sankcijas attiecībā pret šo valsti. Un Teherāns iestādēm ir jāsadarbojas ar ANO un uh, tam ir jānotiek visā valstī. Paldies un prēdiskungs. Tā. Un minūte ir mult prea puțin pentru a evoca și... Paldies, priekšsēdētāji. Minūte ir pārāk maz, lai uh, uzskaitītu veselu virkni cilvēktiesību pārkāpumu Irānā. Tur ir gan aizturēšana, gan bestiestiska sodīšana, diskriminācija. Uh, cilvēktiesību, minoritāšu cilvēktiesību pārkāpumu un nāvis sodi. Mēs ļoti labi zinām, ka Pasaules tendence ir tāda, ka valsts arvien iestājas par nāves sodu atcelšanu. Arī Eiropas Savienība ir izsludinājusi moratoriju šai ziņā. Taču Irānā vēl ar vien tiek īstenot ar, ar vien vairāk nāves sodu. Bieži vien šie nāves sodi tiek izpildīti. Eh, slēptā veidā pagājušajā gadā bija izpildīti vismaz 300 Uh, slepeni nāvis sodi. Mēs pieprasām uh, tulītēju priestara Jusefa Nadara Khani atbrīvošanu, kurš tika uh, apsūdzēts par pievēršanos kristietībai. Es domāju, ka attiecībām starp Eiropas Savienību un Irānu ir jābūt virzītām, lai atrisinās šīs problēmas. Paldies, Šākas kundze, lūdzu. Thank you, President. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji komisāri, dargie kolēģi. Nu, ar ko īsti sākt? Īstenībā uh, Irānas atoma programma bieži vien ir galvenais akcents, ka mēs pievēršamies eh, runājot par šo valsti, bet nevajadzētu aizmirst cilvēktiesību pārkāpumus, padomājot arī par nākamajā pavasarī gaidāmajām vēlēšanām. Ļoti daudz opozīcijas kandidāti atrodas mājas arestā. Uh, cilvēki nevar brīvi izteikties, ir cenzūra visos plašsaziņas līdzekļos, cilvēki cietumos tiek spīdzināti un izvaroti, un īstenībā pat uh, ne, lielāks cilvēks cilvēku skaits eh, nekā Ķīnā tiek sodīts ar nāvi, tajā skaitā arī mazgadīgie. Situācija ir šausminoša, un ņemot vērā visu šo vardarbību, mēs domājam, ko īsti mēs varam darīt, lai palīdzētu drosmīgajiem Irāņiem. Es ceru, ka Irānas tauta kādā brīdī gūs uzvaru, bet pat neskatoties uz ES un ANO eh, sankcijām, joprojām daudzas uh, firmas, daudz ES uzņēmumu un piedāvā Irānai iepirkt dažādas iekārtas. Um, izlūkiekārtas, eh, internetā ievietotas izlūkiekārtas un tā tālāk. Mēms šāda praksa ir jāpārtrauc un, protams, ar ES regulām vien nav eh, gana. Mums ir jāpadomā par mehānismiem arī tirzniecības jomā, lai Eiropas Savienībā balstītas informācijas un komunikāciju Eh, firmas neapdraudētu cilvēktiesības Irānā un eh, situāciju nepasliktinātu vēl vairāk. Paldies, Šāks kundzei, un tagad Barbara Lohbīler, lūdzu. Danke, Paldies, priekšsēdētāji. Starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos atkal tiek runāts par Irānas atomprogrammu, un tieši tādēļ ir labi, ka Eiropas parlaments joprojām norāda uz briesmīgo cilvēku tiesību situāciju. Mēs nedrīkstam aizmirst šo cilvēku likteņus. Ar savu rezolūciju mēs esam uzskaitījuši vairākus smagus cilvēku tiesību pārkāpumus Irānā. Tas patiešām ir uh, baismīgi, un šis saraksts ir uh, šausmas iedvesošs un ļoti, ļoti garš. Mēs runājam arī par to, uh, ka tiek apspiestas studentu uh, kustības, un mēs pieprasām, lai tiktu mainīts Irānas krimināla kodeks un tiktu atcelti ķermeņa sodi. Uh, Īpašais sūtnis Irānā runāja par to, ka cilvēktiesību situācija turpina pasliktināties. Viņš runā par sistemātisku vardarbības piemērošanu. Mēs pieprasām, lai Irānas valdība šo ANO sūtņa ziņojumu uztvērtu nopietni un atļautu arī īpašajiem sūtņiem iekļūt valstī. Tāpat mēs runājam par ES esošajiem uzņēmumiem, kas piedāvā Irānai tehniskās zināšanas un tehnoloģijas un tehnoloģijas palīdz cilvēkis, eh, cilvēkiem mm, Irānā izsekot cilvēktiesību aktīvistus un likt viņiem sprunguļus riteņos. Un Irāna tagad runā, eh, ka viņi strādā pie tādas interneta sistēmas, kas ļaus pāraudzīt internetu visā pasaulē. Šis internets atbilst, atbildīs um, Irānas galveniem reliģiskajiem principiem un it kā runās par neaptrājumiem ietaupītu halal internetu, bet tas ir jā, nepieciešams, lai vēl vairāk garantētu kontroli pār informācijas plūsmu un eh, tajā ievietoto saturu un mēs nedrīkstam pieļaut, ka Eiropas uzņēmumi joprojām uz Irānu eksportē eh, dažādas izlūkošanas tehnoloģijas. Un ja uzņēmumi to nepārstās darīt, tie arī būs līdzvainīgi cilvēku tiesību pārkāpšanā Irānā. Un es lūkšu, lai kolēģi atbalstītu mūsu iesniegtos grozījumus. Paldies! Liels paldies! Tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvju viedokļu. Sākam ar Eiropas Tautas partiju Makovei kundzei vārds lūdzu. Dent. Iranul este una dintre puținele. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Irāna ir viena no tām valstīm, kur vēl 21. gadsimtā pilsoņi tiek vēsti tiesas priekšā un tikai tāpēc, ka viņiem ir jāizvēlas starp dažādām ticībām. Eh, Human Rights Watch izvērtē to, ka ticība var kļūt par dzīvības apdraudējumu, kā mēs to redzam mācītāja Jusef Nadarakānī gadījumā, kad viņam tiek piespriests nāvsots pakarot. ANO pārskats par situāciju Irānā saka, ka ir ļoti liels ar nāvu sodīto cilvēku skaits, ir arī publiska sodīšana ar nāvu nomētošanu ar akmeņiem, spīdzināšanu, vispār sodi ir ārkārtīgi nežēlīgi cilvēki tiek patvaļīgi arestēti, ir netaisnīgas tiesas prāvas, notiek diskriminācija, būtiski tiek ierobežota vārda brīvība un pulcēšanās brīvība. Lūk, tāds ir āno vērtējums, kas ir kā brīdinājums, signāls, kas jāņem vērā. Man ir ļoti vēl, žēl, kā šo pirmdienu ārlietu padomu atlika uz vēlāku laiku izskatīšanu e, jautājumu par sankciju pastiprināšanu attiecībā pret Irānu. Mums ir nepieciešams viņam sūtīt signālu, kas būtu skaidrāks un nepārprotamāks. Lielas paldies Gomeša kundze, sociālistu un demokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Šī parlamenta rezolūcija sniedz detalizētu informāciju par barbariskiem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā. E, spīdzināšana, nāvisoda izpildīšana, sistemātiska pilsoņu tiesību pārkāpšana, ko veids režīms. Irāna ir valsts, kurā ir ārkārtīgi bagāta kultūra un daudzveidīga sabiedrība, taču tās represijas, ko piemēro režīms, parāda, cik nedroši jūt šis režīms, cik vāja ir valsts pārvaldība. Tie, kas ir pie varas, saprot, ka viņi ir netaisnīgas pārņēmuši varu un viņi baidās no cilvēku sacelšanās. Viņi atsakās sadarboties ar no speciālo sūtni, kuram nav, netiek dota iekļuvi Irānā un piekļuvi dažādiem e, ieslodzītajiem. Eiropas Savienībai lai steidzam jādara viss, lai atbalstītu visus tos cilvēkus, kas tik drosmīgi cīnās par savām cilvēktiesībām un pamatiesībām Irānā. Visi šie gadījumi ir ārkārtīgi satraucoši. Nav pieņemami tas, ka Irānas kompānijas piegādā Irānas varas iestādēm tehnoloģijas, kas ļauj vēl labāk izstrādāt dažādus cenzūras paņēmienus. Šajā parlamentā jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai sodītu šos uzņēmumus, lai uzrādītu, kas tie tādi ir un eh, neļautu citiem turpināt šādu darbību. Paldies, Jātin Makī! Raptī kundze Alde grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs. Te nu mēs esam atkal kārtējo reizi spriežam par cilvēktiesību situāciju Irānā un par cilvēktiesību pārkāpumiem. Šķiet, ka šīs ceļš un šīs debats nekad nebeigsies. Tā ir tēma, kas atkal un atkal atgriežas mūsu steidzamajās debatēs par cilvēktiesībām. Irānas tauta ir pelnījusi cilvēktiesības, demokrātiju un brīvību. Un tomēr cilvēktiesību aktīvisti, pilsoņtiesība aizstāvi joprojām tiek arestēti, tiesu procesi mm, nebūtu nelīdzinās eiropeiskiem standartiem, cilvēktiesības, sieviešu tiesības netiek ievērotas. Tāpat arī vārda brīvības princips tiek pārkāpts katru dienu. Mani īpaši šausmina tas, ka šobrīd ir 42 advokāti, kas tiek turēti apcietinājumā un vajāti par viņu mēģinājumiem sniegt juridisko palīdzību politieslodzītajiem un politaktīvistiem, opozīcijas aktīvistiem. Priekšētā kungs Arābu pavasars parādīja, ka cilvēku cīņa cilvē, pēc cilvēktiesībām un brīvību ir svarīga visā pasaulē Mēs nedrīkstam iziet uz kompromisiem. Esmu pārliecināta, ka arī Irānas tauta reiz sacelsies un sāk pacels savu balsi aizstāvot savas tiesības. Kamēr tas vēl nav noticis, Eiropas Savienībai ir jāpatur šie jautājumi ļoti augstu darba kārtībā. Paldies! Paldies, Jatan Maki kundzei! Vandālen kungs, kas pārstāv ECR grupu, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs! Ja jūs uh, Irānā nesat vienas prātas ar Ahmedinidžēdu un Alkomēnī, abiem diktatoriem, jums nav dzīves šajā pilsētā. Sievietes tiek nomētātas ar akmeņiem un opozicionāri tiek vajāti. Šogad Ahmedinidžets uzsāka kampaņu pret kristiešiem ar lozungu, ka mums vajadzētu beidzot pielikt punktu kristietības attīstībai Irānā. Jūsefs Nadarkāni jau divus gadus sēž cietumā, un viņam ir piespriezt nāves sots tādēļ, ka viņš ir kristiešu mācītājs, un apmēram 200 kristiešu tāpat ir aizturēti. Uh, Damanakī kundze ir beidzot pienācis laiks veikt asas un striktas sankcijas pret Irānu, un ir jāparūpējas par to, lai arī Ķīna ar Krieviju ar mums sadarbotos, jo uh, īstenībā beidzot ir pienācis laiks rīkoties, gan runāt. Paldies, Mērfī kungs, kas pārstāvēs goja grupu. Paldies, priekšsēdētāja kungs tiešām Irānas tauta ir ļoti drosmīga, neskatoties uz masu apspiešanu, spīdzināšanu, ieslodzīšanu cietumā, joprojām ir arī plašas masu, plašas masu kustības, kas parāda savu neapmierinātību Irānā. Uh, Pavisam nesen arī strādājošie ir sākuši sacelties neatkarīgās ārotbiedrības, varētu pārstāvēt viņu tiesības. Teherānā ir eh, sākušies masu streiki gan cukurražošanas, gan naftas ražošanas uzņēmumos, arī skolotāju streika režīms tos visus ārkārtīgi eh, smagi apspieda pagājušo nedēļu. Viena no skolotājām tika pakārt un daudzi uh, strādājošie ir arestēti. Diktatūra Irānā turpina darboties ārkārtīgi nežēlīgi. Šo rezolūciju Eiropas pārstāv nedrīkst izmantot kā, kā tādu aizslietni, aiz kura varētu sākt bruņotu uzbrukumu Irānai. Tā vietā, lai uzbruktu, vajadzētu atbalstīt strādnieku cīņu, lai viņi varētu pašaizstāvēt savas tiesības. Nabadzīgie cilvēki un jaunie cilvēki ir jāatbalsta šajā cīņā. Paldies! Paškas kungs lūdzu no EDF grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Jautājums par Irānas režīmu šeit jau vairākas reizes tika apspriests. Neskatoties uz to, valsts tālāka gaita norāda uz to, ka radikālā islāma īstenošana kļūst arvien brutālāka, pieaug uh, Um, studentu, žurnālistu, cilvēktiesību aktīvistu, pat viņu ģimenes locekļu apspiešana un brutalitāte incensāta visam ar vien pieauga. Irānas tiesu sistēma ir fanātiskā režīma rokas puisis un uh, tiek apspiesti jebkas, kurš uh, nenostājas valsts pusē. Irānai ir divi iespējami ceļi. Mēs varam aicināt Irānu eh, ievērot cilvēku cieņu, cilvēku tiesības, runas brīvību, un otrs ceļš ir nosodīt jebkādus Irānas varas iestāžu kriminālos pasākumus un saukt viņus starptautiskās krimināla tiesas priekšā. Paldies, vārds Kelīkungam. Paldies, kad ir runa par Irānu, tad cilvēku tiesības. Eh, Irānā nepastāv Piemēra ir daudz, Nadarhānī gadījums, šī priestara gadījums ir uzskatāms paraugs. Šis cilvēks uh, tika apcietināts un iespējams uh, viņam draud cietumsots. Viņš tiks uh, sodīts ar nāves sodu kur katru brīdi, tāpēc vien, ka viņš ir pievērsies kristietībai. Katrs, kurš pievēršas kristietībai, uh, var tikt uh, nogalināts jebkurā brīdī. Nav svarīgi, vai tas ir vīrietis vai sieviete. Apmēram 300 nāvisodu Irānā notiek eh, slepeni ik gadu. Un tas vispār spīti tam, ka Irāna ir parakstījusi starptautiskās eh, cilvēktiesību konvencijas. Man šķiet, pienāca īstais brīdis mums, kā Eiropas Savienības iestādēji, uz to norādīt um, un atbalstīt cilvēkus, kas cīnās par savām tiesībām. Paldies, Kelī kungs, Repo kungs, lūdzu. Paldies. Cilvēku tiesību pārkāpumu uzskaitījums Irānā ir nu dienu garš pēdējo 12 mēnešu laikā ir tikuši apsūdzēti un sodīti gan vīdes aktīvisti, gan cilvēktiesība aktīvisti, žurnālisti un advokāti. Īpaši smagi tiek pārkāpts arī sieviešu tiesības, pulcēšanās brīvības tiesības un arī minoritāšu tiesības. Joprojām pieauga ar nāvi apsūdzēto cilvēku skaits, tiek sodīti arī bērni un jaunieši. Cilvēki, kas atrodas ieslodzījumā, Uh, dzīvo ārkārtīgi briesmīgos apstākļos, uh, nereti viņi tiek spīdzināti. Un, protams, ka tiesas nebūtu nav neatkarīgas. Irāna ir pārkāpusi starptautiskās cilvēktiesības saistības, tas ir jānosoda un ir jāpanāk, lai tiktu aiz, aizliegt spīdzināšana un Irāna beidzot ievērotu cilvēku tiesības īstenībā. Uh, Tikai tā var garantēt uh, labu balansu sabiedrībā. Irāna spēlē bīstamu spēlīt, jo tauta to bezgalīgi necietīs. Paldies! Paldies, priekšstādātāji! Saka Parības kungs, vairākas reizes mēs esam aicināšu Irānas varas iestādes pārtraukt represijas pret uh, pilsonisko sabiedrību, gan pret tiem, kas uh, iestājas pret uh, šo režīmu, gan arī cilvēku tiesību aizstāvis eh, advokāts vai jur, eh, žurnālists, piemēram. Līdz šim nekāda rezultāta nav panākti. Bez mūsu deklarācijām, rezolūcijām mums būtu jāizdara spiediens uz Irānas varas iestādēm, lai tās ievērotu cilvēku tiesības, un mums būtu jāizvērš sankcijas pret tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par cilvēku tiesību pārkāpšanu. bez pašreizējiem aizliegumiem Irānas varas, iestādē, varas iestāžu pārstāvi nedrīkst uh, doties Eiropas Savienību un tiek slēgt viņu banku konti. Mums arī būtu jāaizliedz instrumenti, ko Irāna iz, izmanto, lai uzraudzītu uh, savus um, cilvēktiesību aktīvis. Paldies! Nākošais runātājs Kukankungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien Irānas režīms izmanto vardarbību kā varas ieroci. Tiek izmantots varbar, vardarbīgas metodas, lai sodzītu sodīt cilvēkus, kas ir pret režīmu, un tādā veidā tiek pastāvīgi pārkāptas cilvēku pamatiesības. Tas ir nepieņemami pilnīgi jebkādiem standartiem. Uh, Tas viss nodrošinātu Irānā, kad pārējā arābu pasaulē norisinās izmaiņas. Mums būtu jāpauž solidaritāte politiskajiem cīnītājiem visā pasaulē. Es domāju, ka pamatiesību ievērošana ir pamats, uz kuras balstās jebkura sabiedrība, neatkarīgi no tās reliģiskā, kultūras vai etniskā pamata. Mēs nedrīkstam pieciest šo represiju bezgalīgi represijas tiek vērsts pret cilvēkiem, kas cīnās par savām pamatiesībām. Es pilnīgi atbalstu šo rezolūciju. Paldies! Turpin priekšstādātājs vārds Kuteškungam. Paldies, priekšstādātāji! Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz Ašaraf nometni, kas atrodas Irākā. Tajā ir 3400 disidenti, kas eh, dzīvo ļoti sarežģītos apstākļos. Šie cilvēki ir jāizstāv starptautiskā līmenī pret eh, vajāšanām, kurām tie tiek pakļauti. Par spīti tam Irākas premjerministrs apgalvoja, ka viņš šo nometni grib slēgt, un līdz ar to sāksies uh, humanitāra krīze. Šai ziņā uh, augstā pārstāvi nominēšana uh, Eh, Ašraf nometne ir svarīgs eh, solis uz priekšu. Ir jāpanāk, lai šīs nometnes slēgšana tiktu pārliks vēlāk laiku. Ano, augstais komisārs bēgļu jautājums ir norādījis, ka ir šo personu situācija jārisina labāk, jānodrošina viņu drošība. Vienīgais risinājums kas, mums, kas ir mūsu rokās, ir miermīlīgs risinājums. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Man ir vairāk pieprasījumi nekā es varu apmierināt, tad mēģināšu darīt visu, kas manos spēkos. Vispirms vārds Jordan kundzei. Včeraj smo lahko tu v Evropskem parlamentu poslušali o trpinčenju. Paldies. Eiropas parlamentā Mēs šodien runājam par to, kas notiek Irānas cietumos, kas notiek Irā, Irānas ielās, universitātēs un iedzīvotāju mājokļos. Tur tiek izvērsta ļoti spēcīga politika pret sievietēm un gribēju arī norādīt uz to, kādā stāvoklī dzīvo bēgļi Ašrafs nometnē. Šo nometni ir jāslēdz uh, gada beigās. Mēs īstenībā esam atbildīgi par šo cilvēku likteņiem, mums par to ir jāparūpējas. Un šo valdības lēmumu noteikti ir jākritizē. ANO bēgļu aģentūrai noteikti ir kaut kas jādara lietas labā, lai palīdzētu šiem bēgļiem, lai viņu dzīves situācija uzlabotos. Uh, Noteikti ir jāparūpējas par to, lai šie bēgļi varētu tikt pārvietot uz trešajām valstīm. Paldies, un tagad došu vārdu Maiklam Kašmanam. You, Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu gandarīts par šīs rezolūcijas pieņemšanu. Gribētu tikai kaut ko labot. Irāna nav Īslama republika, tā ir brutāla diktatūra, kas izmanto, arī ļaunprātīgi izmanto un perversā veidā izmanto reliģiju tikai savu pašmērķu dēļ. Šī diktatūra ļaunprātīgi vēršas pret tiem cilvēkiem, kas ir musulmaņi, ne tikai pret citu ticību piekritējiem. Mēs skatāmies, kā jaunieši 18 gadus veci puiši tiek pakārti kārti tikai tādēļ, ka viņi ir homoseksuāli. Homoseksuāli. Uh, transpersonas un biseksuālas personas tiek vajātas, tās nevar nedabūt ne darbu, ne mājvietu, ne veselības aprūpu, ne izglītību. Taču esmu optimistiski noskaņots, neskatot uz šo brutālo apspiestību. Sievieši un vīri, sievietes un vīrieši Irānā nemitīgi saceļas pret režīmu. Viņu cerībai būtu jāiedasmo mūsu cerības, un mūsu balsīm noteikti nav jāapklust. Paldies, Kašman kungs. Tavāreš kungs nākamais. Com os poucos segundos que tenho, uh, e, vou priekšsādātāji, manā rīcībā tikai dažas sekundes. To laikā es gribētu jums atgādināt vienu lietu. Vienu vārdu, Barabaša kungs, kas ir Teherānas universitātes profesors un kurš eh, ir izmeklējis vardarbības upuru gadījumus. Šis profesors neslēpa savus secinājumus izmeklēšanas rezultātā. Šis profesors tika uh, noslapkavots pēc tam, ka tas iesniedz apelācijas pieprasījumu. Gribētu pasvītrot, ka ir Eiropas uzņēmumi, kas joprojām sadarbojas ar Irānas režīmu, piegādājot viņiem dažādus uh, veidus un tehnoloģijas, kas palīdz izspiegot opozīcijas televīziju. Mm, es domāju, ka mums ir nepieciešams saglabāt piemiņā godīgus un drosmīgus Irānas pārstāvis. Uh, Domāju, ka Eiropas nauda ne cents no tās nedrīkst aizplūst, lai atbalstītu režīmu. Mums ir vajadzīgi legālie noteikumi. Es nezinu, kā komisija var sodīt uzņēmumus, kas pārkāpj konkurences likums, bet nevar sodīt tādus uzņēmumus, kas sadarbojas ar korumpētiem režīmiem, palīdz apspiest cilvēktiesības. Gribu aicināt jūs, šie uzņēmumi nedrīkst saņemt neviena centa no Eiropas nodokļu maksātāja naudas kā atbalstu. Paldies, Černiecka kungs! Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Irānas režīms uzbrūk iedzīvotēm tad, ja sajūt pats savu vājumu. Vai arī tad, ja jūtas pilnīgi nesodīts. Varbūt, ka šoreiz tuvāks patiesībā ir otrais gadījums. Irānas varas iestādes varbūt domā, ka neviens no ārpus, ne no Eiropas Savienības, ne no ASV nespēja nosodīt, publiski nosodīt un sankcionēt viņu lēmumus. Mums ir jāmācās no šīs situācijas. Ir jādara viss, ko mēs varam, lai izvairītos no divkosības. Eiropas Savienībai ir jāpieprasa, lai Irānā tiktu ievērotas cilvēktiesības. Nevaram pieņemt to, ka mums ir jāfinansē un jāpiedāvā publiskais atbalsts tādiem uzņēmumiem, kas atbalsta Teherānas režīmu. Domāju, ka jārīkojas pārskatāmi. Un Eiropas parlaments, protams, nevar atrisināt visas pasaules problēmas, taču mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai glābtu pēc iespējas vairāk nevainīgu cilvēku. Rubika kungs nākamais. Prezidents. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāras kundze. Noteikti vajadzētu būt piesardzīgiem runājot pārāk kategoriski. Irānas tautai, protams, ir tiesības dzīvot demokrātiskā vidē, bet mums ir jārunā par individuāliem gadījumiem un noteikti cilvēku tiesību pārkāpēji ir jāsauc tiesas priekšā starptautiskajā krimināla tiesā Hāgā, lai saprast, kurš tieši individuāli ir atbildīgs par šiem pārkāpumiem. Un Ar eh, sankciju palīdzību mēs nodarām kaitējumu tikai tautai un spēcinām diktatorus. Mēs nevaram izvērst sankcijas pret nevainīgiem cilvēkiem. Mums ir tiešā veidā jāvērš pret noziedzniekiem un viņi ir jātiesā taisnīgā tiesā. Un mums vajadzētu pavaicāt, kā atbalstīt demokrātiskos spēkus Irānā, kā palīdzēt tiem, kas ir mūsu pusē. Un es sagaidu atbildu no komisijas šajā kontekstā. Paldies! Paldies! Paldies, un tagad pēdējais runātājs Skinerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropiešiem ir atbildība par to, ka mums ir jāpārtrauc tehnoloģijas eksportēšana, ja tā tiek izmantot represijām, jebkur pasaulē, īpaši Irānā. Tās ir dažādas spiegu tehnoloģijas, datorprogrammatūras. Ja mēs varam atrast, ka tās ir nākušas no Eiropas, tad mums jāspēr soļi, lai pārtrauktu šādu eksportu. Mēs eh, neredzētu tik plašas apšaudīšanās kā Sīrijā vai Libānā. Irānas varas iestādes ir pārāk viltīgas, lai to darītu. Valsts drošība Irānā ir viena no efektīvākajām un nežēlīgākajām vēršoties pret cilvēkiem. Un tādēļ, jebkuras palīdzības pieļaušana, pat ja tā šķiet ne vainīga, kā piemēram tehnoloģija, kas tiek izmantot, lai izsakot protestētājiem, padara mūs visus par līdzvainīgiem. Paldies, Skinner kungs! Komisārs kundze, jūs uzklausījāt deputātu viedokļus, tagad mēs aicinām jūs izklausīt Eiropas komisijas viedokli. Paldies, priekšsēdētāji! Augstās pārstāvis un komisijas vārdā es gribu teikt atzinības vārdus par šo rezolūciju. Gribu uzsvērt, ka cilvēktiesību situācija Irānas Islāma republikā ir drausmīga un aizvien pasliktinās. Dažādi mm, Pasākumi, ko izvērš varas iestādes, ir vērsti aizvien pret lielāku organizāciju un individu skaitu, un e, bailes un aizdomas sabiedrībā aizvien pieaug. Cilvēktiesība aizstāvji, advokāti, politiskās opozīcijas vadītāji, studenti, žurnālisti tiek vajāti, e, apcietināti, reizēm spīdzināti. Arī reliģiskās minoritātes, sieviešu aktīvisti, režisori, filmrežisori, sieviešu kustību darbinieki un Ehm, homoseksuāli tiek vajāti. Irāna ignorē savas starptautiskās saistības, un cilvēki nekur nerod mieru un patvērumu. Bieži tiek arestēti cilvēktiesība aizstāvji un advokāti, tiek novērots internets un internets saziņa, mobīlo sakaru saziņa. Ticības minoritātes arī tiek uzraudzītas E, joprojām daudz cilvēku, kā politiskie opozīcijas vadītāji, atrodas mājas arestā. Tas ir tāds ļoti skumjš e, piemērs, skumji piemēri, kāda ir situācija Irānā. Jūsu rezolūcijā ir daudz konkrēti gadījumi minēti, un es gribētu arī par viņiem runāt. Pār protestantu mācītāju Jusefu Nadarkani. Mēs uzskatām tieši tāpat kā Eiropas parlaments komisija uzskata, ka Irānai uh, ir jāpilda starptautiskās cilvēktiesības saistības, ieskaitot arī uh, saistības attiecībā uz ticības brīvību. Augstā pārstāve ir publiski aicinājusi Irānu atsvabināt Nederhanī kungu un uh, atcelt uh, apsūdzību saistībā ar atkāpšanos no ticības, slēdzot šo viņa lietas izskatīšanu. Bez tām mēs jums piekrītam arī jautājumā par par filmu režisoru un mākslinieku aizturēšanu. Runa ir par Jafāru Panahī un Vafamēras kundzi. Mēs esam priecīgi par to, ka Vafamēras kundze šobrīd ir atbrīvota, taču esam nobežījušies pār radošās sabiedrības apdraudējumu Irānā. Mēs arī piebil, piekrītam jūsu aicinājumam Irānā izsludināt navsodu moratoriju un atcelt navsodu visiem tiem, kas to šobrīd gaida. Īpaši mūs satrauc nepilngadīgo likuma pārkāpēju sodīšana ar nāvsodu. Tas tiešām ir drausmīgi. Pavisam nesen septembrī notika viena šāda sodīšana. Godātie deputāti! Eiropas Savienība aktīvi strādā, cenšoties uzlabot cilvēktiesību situāciju Irānā. Minēšu dažus piemērus tam, ko mēs esam izdarījuši. Izmantojam publisko diplomātiju. Ir ļoti liels skaits publiski izteikumu par cilvēktiesību situāciju Irānā. Tas liecina par to, cik nopietna ir šī situācija. Lai atbalstītu Irānas sabiedrību, mēs izculkojam šos paziņojumus farsī valodā un publicējam tos e, internetā, izmantojot Twitteru. Teheranā un Briselē Eiropas Savienības delegācijas eh, mēģina gūt pilnīgu priekšstatu par konkrētiem gadījumiem. Mūsu signāli, mūsu attieksme tiek īsiņot pēc iespējas plašāk. ANO ģenerāla asamblēja šoreiz kārtu reiz, šogad kārtu reiz izskatīs rezolūciju par Irānu. Eiropas Savienība atbalstīs šo rezolūciju. Mēs vēlamies, lai īpašais ziņotājs dr. Sahīts tiktu ielaists Irānā. Viņa mandāts tika radīts pēc mūsu iniciatīvas. Šī gada aprīlī un oktobrī Eiropas Savienības ārlietu ministri pieņēma sarakstu, kurā ir minēts 61 Irānas pinu, pilsonis, kurš eh, tiek eh, vainots. Uh, un kura, kura cilvēktiesības tiek pārkāptas. Tātad mēs uh, kas ir pārkāpuši cilvēktiesības. 61 cilvēks Irānā, kas pārkāpuši citu cilvēku cilvēktiesības, viņiem netiek ļaut iebraukt Eiropas Savienībā. Un nobeigumā gribētu teikt, ka diemžēl nav nevienas tādas valsts pasaulē, kas saņemtu tik lielu uzmanību no Eiropas Savienības, Eiropas eh, Savienības cilvēktiesību pārkāpumu dēļ kā Irāna. Tas parāda, ka mēs esam apņēmušies darīt, ko, kas vien ir mūsu spēkos, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu Irānā. Es zinu, ka Eiropas parlaments man piekrīt šajā ārkārtīgi delegātajā jautājumā, un es jums pasakos par šo atbalstu. Paldies. Paldies. Es pateicu. Paldies, Damanekī kundzei. Tagad esam beiguši debats par cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā un balsosim pēc nākamā darba kārtības punkta. Egypt. Tagad runāsim par Ēģipti un it īpaši blogera Alā Abdāla Elfatā lietu. Pirmais, kas uzstāsies, ir Kamīnska kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.